biežā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildvarām vidū. Tas ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski, un tagad uh, vārds uh, jautājuma sagatavotājiem. Paldies! Lai vīrieši un sievietes būtu vienlīdzīgi pārstāvēt uzņēmumu padomēs, ir Eiropā jāievieš saistoši noteikumi. Uh, jo pretējā gadījumā nekas netiks panāks. Tikai tajās valstīs, kur ir spēkā saistoši noteikumi, varam uh, konstatēt uh, ievērojamu progresu sieviešu pārstāvībai uh, padomēs. Un uh, Eh, ir Eiropas Savienība paredzējusi, ka līdz 2020. Eh, gadam šādu uzņēmumu padomēs sievietēm būtu jābūt 40%, eh, bet to būtu jāpanāk balstoties uz objektīviem kritērijiem, izvēloties labākos vīriešus un labākās sievietes, kas sēž šajās padomēs. Un tad tas tiek atstāts dalībvalsts ziņās, kā to panākt. Ir, uh, piemēram, Vācija uh, ir pēdējos uh, gados veikusi centienus, lai nodrošinātu lielāku sieviešu pārstāvniecību uh, uzņēmumos, un es aicinu būt pietiekami drosmīgiem un ķerties pie šā jautājuma skatīšanas. Šis ierosinājums ir uz galda, šis priekšlikums ir, un es pateicos Luksemburgas prezidentūrai par tās enerģiskiem paņēm, pasākumiem tagad prezidentūras beigās iesaistīt dalību valstis šai procesā. Eh, decembrī notiks eh, nākamā eh, nodarbinātības padome un būtu jāaicina dalību valstis padomāt par šiem pasākumiem un pieņemt lēmumu, jo rezultāts būs labs gan vīriešiem, gan sievietēm, gan arī ekonomikai un arī uh, Ehm, ņemot vērā bēgļu tradēģiju un eh, līdztiesības jautājumus. Eh, šeit ir runa par Eiropas vērtībām un par uzņēmumu pārvaldības principu ievērošanu Eiropā. Paldies! Paldies, Reigners kundzei, Gabriels kundze tālāk. Priekšsēdētāji pateicot, komisārs kundze. Pirmam kārtām gribu teikt paldies jums, komisārs kundze, un tāpat paldies arī Luksemburgas prezidentūrai, tīpaši ministrei Mučē par to, ka viņi tik uzmanīgi sakoja līdz procesam pie šīs direktīvas. Diemžēl pagājuši divi gadi pēc parlamenta balsojuma pirmā lasījumā, un un es gandrīz vai vārdu pa vārdam varētu atkārtot to pašu, un ko teicu toreiz. Parlaments savu darbu daļu ir paveicis, un tagad dalību valstīm ir jāatlok piedurknes un jāsāk praktiski ķerties pie darba, lai nodrošinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropā. Gribu atgādināt arī to, ka, nu, arvien palielinās skepsi attiecībā uz šīs direktīvas īstenošanu gal galā ir svarīgi, lai pārliecinātos, ka sievietes tiek pie vadības grožiem. Viņas nereti ļoti krietni labāk spēj darboties ekonomikas jomā, labāk vadīt uzņēmumus. Un mums ir jā, jums savukārt ir jāpiedāvā iespējas, kā šos direktīvā minētos mērķus sasniegt. Svarīgi, lai direktīva darbi, darbotos atbalst, atbilstīgi Šobrīd 15,8% vairāk ir, e, e, šis skaidrs ir mainījies, un tagad ir 20%, bet jāsaka, progress ir e, nedaudz lielāks tieši tāpēc, ka esam ar likumdošanas aktiem izdarījuši spiedienu uz dalību valstīm. Gaugalā runājam par, protams, ļoti kompetentu sieviešu atlasu šādiem amatiem. Un mums, nu, katrā ziņā gan efekti nav tik pozitīvi, kā cerējām, cerējām, ka šis komeks process dos rezultātus, bet eh, mums jāmēģina pārliecināt, joprojām tie, kas vēl nav pārliecināti. Vēl tāda vispārīga piezēma Izvē, ir izvēlēti juridiskie pamati, direktīva un attiecīgi parlaments eh, formulē savu priekšlikumu, kas, protams, dalībvalstīm piedāvā zinām manevrēšanas iespēju. Tāpēc mēs nu jau divus gadus gaidām vienkārši apņemšanos no dalībvalstu puses un saskaņotu rīcību, lai varētu nonākt pie rezultātiem. Uh, Galvenie vārdi - atbildība, elastība un konkrētas atbildības uzņemšanās. Un es gribētu, lai jūs, eh, prezidentūras pārstāvā, atkārtojat šos vārdus dalību valstīm. Paldies! Paldies Gabrielas kundzei! Un tālāk padomu pārstāvē Šmita kungs lūdzu. Priekšādātāji, dāmas un kungi, godātie deputāti, godātā Regners kundze un Gabrielas kundze. Gribu pirmām kārtām teikt paldies par šo iespēju uzrunāt parlamentu un jums pastāstīt par to, kā pavirzies uz priekšu darbs attiecībā uz komisijas priekšlikumu direktīvai par to, ka jāuzlabot sieviešu un dzīvi, vīriešu līdztiesības jautājumi administrācijas jautājumos. Parlaments šo dokumentu pieņēma kā nostāju pirmajā lasījumā, tieši tā kā jūs jau teicāt, pirms kāda laika un šai nostājā jūs atbalstat lielā mērā komisijas pieeju. Oktobrī komisija publicēja jaunos datus par līdztiesības jautājumiem administrīvās padomēs, eh, biežāk kotētos uzņēmos, un skaitļi liecina, ka kopumā Eiropas Savienībā tikai viena piektā daļa no šāda veida valdes locekļiem ir sievietes. Nu, šis skaitlis ir ļoti zems, bet šis skaitlis vienlaicīgi tomēr parāda arī zināmu progresu. Es piekrītu, gan piekrītu, ka mums ir jābūt visai pacietīgiem un mums ir, nu, tādā gadījumā, ja vēlamies šādā tempā mēģināt nonākt līdz vienlīdzībai. Un tāpēc domāju, ka mums patiešām ir vajadzīgs pielikt cita veida centienus, īstenot citus mērus, lai rezultāti būtu straujāki. Uh, Nedrīkstam arī aizmirst, ka 2010. gadā, kad sākām par to runāt Eiropas Savienībā, tikai viens no desmit valdes locekļiem šādās administratīvajās valdēs bija sieviete. Nu, tāpēc eh, darbs jāturpina un jautājums jārisina jo nav nekāda pamatojuma, kāpēc 21. gadsimtā šādas administratīvas valdes eh, būtu pārsvarā ar vīriešu domin, dominējošo eh, sastāvu. Uh, Es domāju, ka mums taču jāatspoguļo arī sabiedrība visā tās kopumā, sieviešu un līdztiešu vīriešu līdztiesība šādos lēmumu pieņemšanas orgānos un struktūros ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu līdztiesību tālāk. Turklāt tas ir simboliski. Uh, Un tāpat laikā gribu arī atgādināt, ka pastāv zinām daudzveidība, un Gabriels kundze jūs par to runājat, šī daudzveidība var būt ļoti labvēlīga, jo ir dažādi viedokļi, un tas var nākt tikai un vienīgi par labu uzņēmumu vadīšanas procesā. Luksemburgas prezidentūra šo dokumentu ir padarījusi par vienu no prioritātēm. Mēs esam nākuši klajā ar vairākiem jauniem priekšlikumiem. Uh, nu, tīri tādiem redakcionāliem jautājumiem, ko esam uzlabojuši tā, lai varētu padome nonākt pie kompromisa. Padomas ietveros savukārt mm, ir ļoti daudz darba veikts, lai šo priekšlikumu pētītu, studētu un apskatītu. Nu, un tagad pēc visām šīm diskusijām esam nonākuši pie tā, ka EPSKO padome tiksies nākam pirmdien un šo dokumentu apspriedīs e, tur, tad attiecīgi tiks arī pieņemt lēmumi. Cerams, ka būs pietiekams tātad kvalificētais balsu vairākums, kas ļaus šo nostāju padomē apstiprināt. Es negribu tagad apsteigt notikumus un nevaru e, jums pateikt, kā tad noslēgsies debats padomē. Bet, diemžēl, jau varu jums gan pateikt, ka pavisam nesen korepar diskusijās netika, nu, gūti tādi pozitīvi, īpaši pozitīvi rezultāti. Nu, jāsaka, gan šodien saņēmu atkal labas ziņas, jo uzzināju, ka viena no nu, viena valsts, ko jūs, komisārs Kunz, pazīstat ļoti labi, ir nu pat paziņojusi, ka tā ir nomainījusi savu nostāju, respektīvi no negatīva viedokļa par šo dokumentu, nu pat ir pārgājusi uz krietni pozitīvāku attieksmi. Tas ir tāds labs signāls. Kā jau jūs arī zināt, tad šis priekšlikums ir saistīts ar dažāda veida ierobežojumu procedūrām, kuru mērķis ir panākt kvantitatīvus mērķus un atlases procedūra, tad, kad tiek izvēlēta administrācijas locekļa, tātad eh, valdes locekļi, eh, šī procedūra tiek iznota pārskatāmi un atbilstīgi. Nu, Jāsaka, pamatgrūtības izriet no tā faktu, ka atsevišķās dalību valstīs tradīcijas ir citādas, tām ir dažādas pieejas ši, šai tēmai. Atsevišķās dalībvalstīs, piemēram, ir situācija pavirzīsies daudz vairāk uz priekšu, piemēram, attiecībā uz līdztiesības līmeni. Uh, starp vīriešiem un sievietēm tieši šādos administratīvos, administratīvās struktūrās. Un kopumā jāsaka, ka pastāv zināma vienošanās par to, ka mērķi, protams, kas paredzēts šajā priekšlikumā, ir jāsasniedz, bet e, dalībvalstis nereti tomēr e, vēl atsakās piekrist tiem veidiem, kas paredzēti šajā priekšlikumā. Nu, līdz ar to pastāv joprojām tāda mazākuma blokāde padomē. Uh, Un eh, šīs valstis pasvedot priekšroku nacionālu mērogu lēmumiem un eh, pasākumiem, jeb drīzāk domā, ka ir vajadzīgi juridiski nesaistoši noteikumi Eiropas Savienības mērogā. Prezidentūra turklāt šī jautājuma kontekstā ir sagatavojusi arī padomas secinājumus un es ceru, ka mums izdosies tos patiešām tā oficiāli arī apstiprināt EPSCO padomē 7. decembrī. Nu, tātad tas ir, tā ir padoma, kas strādās lūk pie šiem sieviešu un vīriešu līdztiesības jautājumiem un tādējādi arī lies gaismu par šīs tēmas aktualitāti. Noslēgumā Mums jādara viss iespējamais, lai lielajos uzņēmumos tiek, iz, tiek izlikts lietās sieviešu piedāvātais potenciāls, tāpat, protams, kā arī vīriešu piedāvātās zināšanas. Eh, es domāju, ka ļaut tik daudz talantam pazust nebūtībā, to neizmantot, ir grēks ir tik ārkārtīgi daudz, procentuāli daudz sieviešu, kas beidz universitāti, pat vairāk kā vīriešu. E, un tāpēc nav nekāda iemesla, kāpēc, lai 21. gadsimtā uzņēmumu valdībās, banku pārvaldībā un citās iestādēs vadošajās struktūrās e, tomēr joprojām pārsvarā pie varas grožiem būtu vīrieši. Nu, tāpēc gribu teikt vēlreiz paldies Eiropas parlamentam par to, ka viņš sieviešu un vīriešu līdztiesības jautājumu ir iekļāvis savā darba kārtībā. Un nu dienu ceru, ka šīs debatas iedvesmos e, visus. Tostarp arī tās valstis padomāja, kas pagaidām vēl ir atturīgas attiecībā šo priekšlikumu. Paldies! Vielen Dank, Herr Minister Schmidt. Paldies, Šmitkungs. Tālāk, lai gripas kundze, divas minūtes. Merci, le... Priekšsēdētāji, paldies. Komisārs kundze, ministra kungs. Šovakar esam šeit telpā, nu, ļoti nelielā skaitā, diemžēl, un ir divi gadi pagājuši, kopš mēs pieņēmām pirmā lasījumā nostāju par šo tematu, un nu mums debats diskusijas atkal jāatkārto, jo gal galā ir ārkārtīgi svarīgi runāt par to, cik procentuāli daudz sieviešu ir pie varas grožiem, grožiem vadības struktūrās padomē šis jautājums ir tā kā, nu, nedaudz noblaķēts. Nu, jūs lūk stāstiet mums te gan sliktās ziņas, gan labās ziņas. Nu, jā, rezultātā mēs pat īsti nezinām, kā tad e, tas viss notiks, bet, nu, mēs no sirds jums vēlam panākt vienošanos, mēs vēlamies redzēt progresu, virzību uz priekšu EBSCO padomas sanāksmē 7. decembrī. Gribu atkārtināt arī to, ko teica man kolēģi Gabriela, respektīvi ka nenoliedzam no Eiropas parlamenta puses savā pirmajā nostājā mm, lasīmā mēs paudām nostāju, teicām, ka jāuzņems ir atbildība, jāizrāda apņēmība, mm, pragmatiskā kārtā jāstrādā pie tā, lai tiktu respektētas, protams, arī dalību valstu attieksmi un viedokļi. Un tāpat arī esam ņēmuši vērā dalību valstu vēlmes un atšķirīgās situācijas. Mēs uzņēmāmies savu atbildības daļu. Uh, un eh, neatsakoties no saviem sākotnējiem mērķiem un ambīcijām, mēs tomēr, nu, ņēmām vērā eh, arī dalību valstu viedokļus. Gau galā šeit parlamentā mēs domājam, ka kvotas un šāda veida ierobežojumi tomēr varētu nest rezultātus, tā kā mēs, piemēram, redzējām Francijā rezultāts. Mēs redzējām, ka tieši kvotu ieviešana noveda pie tā, ka par 30% palielinājās sieviešu skaits vadošās struktūrās lielajos uzņēmumos Francijā. Tātad tas ir funkcionējošs mērs un pasākums. Bet, protams, ka dalībvalstīm ir dažādas pieejas un arī juridiskās sistēmas, bet, lai kāds arī nebūtu, ir jāpatur prātā šī priekšlikuma gars, respektīvi Tas, ka sievietes netiek pie vadības grožiem, faktiski tiek, mēs tādā veidā šķērdējam šos talantus, šos centienus, šīs spējas, izglītību, ko sievietes guvušas gadu gaitā. Eh, un mēs līdz ar to arī demotivējam meitenes. Runātā tiek pārtraukta. Paldies, Legrības kundzei. Tagad uz pusotru minūti Hedkundze. Paldies, priekšsēdētāji. 14. jūlijā Luksemburga, kas tobrīd uzsāka prezidentūru, izteicās par sieviešu līdzdalību uzņēmumu valdēs, kotētajos uzņēmumos, Eiropas parlaments un es uzskata, ka ir nepieciešama šeit direktīva. Ir jābūt lielākai līdztiesībai uzņēmumu vadībā. Jāsaka, ka to var pamatot gan ar ekonomiskiem, gan feministiskiem argumentiem. Es saka, ka uzņēmumi īstenībā būtu tikai ieguvēji, ja valdē un vadībā būtu vairāk sieviešu. Tātad tam būtu gan ekonomiski ieguvumi, gan arī cita rakstura ieguvumi. Beidzot, ir jāpārauj šis patriarchālais tīkls, kas joprojām ir daudz uzņēmumu augstākajos ešelonos. Nu jā, līdz šim vīriešiem ir bijušas labas iespējas, vairāk iespēju, tagad tas ir jāmaina no likumdošanas viedokļa. Paldies, tagad eh, minūte Fonštors kundzē, paldies priekšsēdētāji kungs. Parlaments par katru cenu vēlas ieviest. Uh, šīs sieviešu kvotas, nu, e, tas būtu tikpat aplam, kā mēģināt saslapināt ūdeni. Nu, kādēļ tad e, nevajadzētu vēl ieviest sieviešu kvotas, piemēram, inženieru e, profesijā vai, piemēram, arī ugunsdzēsēji rindās vai arī tad varbūt biseksuālo cilvēku kvotas un transseksuālu kvotas. Nu, ja visus gribam padarīt līdztiesīgus, tad tā arī darīsim. Un, piemēram, uzņēmuma vadītājs tā var izvēlēties izvēlēties vai pieņemt darbā simts sievietes vai simts šimpanzes. Tā ir viņa brīva izvēle. Es gribēju, ka tā ir diskriminācija. Tas diskriminē individus kādas grupas vārdā, un to es noraidu. Frau Kollegin Funš. Paldies, Fanštorškas kundze. Reignieks kundze vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Lūdzu. Mikrofon. Hören Sie? Gut. Vai jūs vispār izlasījāt ziņojumu? Ziņojumā ir runāts par procedūrām objektīvām procedūrām daudz sasniegt mērķi. Tur nav vispār neviens vārds par kvotām teikts. Das Ziel ist eine Quote. Tā tad 40% uzņēmumu padomēs, nu tas ir pats sākums, šis mērķis ir aplams, tas neko nepanāks, tādā veidā tiek diskriminētas sievietes, jo viņas tiek pieņemtas darbā tikai dzimumu dēļ, ne jau savu kvalifikāciju dēļ. Mērķis ir atžgāns, tādēļ esmu pret to. Paldies! Paldies! Un tagad uz pusotru minūti Bilbao Barandikas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka sešas no, un, seš no desmit uh, universitātes beidzējiem ir sievietes, bet uh, uzņēmumu valdēs tomēr ir vairums. Uh, sievieši. Tas ir pilnīgi uh, negodīgi, tas nelabvēlīgi ietekmē konkurētspēju, bet tam visam ir ļoti vienkārši risinājums. Šādas problēmas var atrisināt vienkārši. Ir jāpieņem vienkārši politiski lēmumi, uh, jāpiedāvā labākas iespējas sievietēm, labākas uh, integrācijas iespējas darba vietā un tautsaimniecībā kopumā. Uh, Ir arī ļoti daudz pētījumu, kas pierāda, ka tas ir patiešām liels ieguvums. Arī pagājuši mēnesi mēs varējām iepazīties ar pētījumu, ka tādos uzņēmumos, kur ir vairāk sieviešu valdē, ir eh, vienkārši labāka norise, labāka veiktspēja un arī investoriem tas rada lielāku uzticību. Mums ir jārīkojas tā novatoriski, ir nepieciešami jauni likumi, jaunas normas, Mēs vēlamies investēt nākotnē. Es domāju, mums ir jābūt līderiem šajā jomā. Ir nepieciešama caurskatāmība un līdztiesīga attieksme pieņemot darbā cilvēkus. Gribēju pateikties Luksemburgas uh, prezidentūrai par labo grību, izrādīto interesi un par vēlmi šo iniciatīvu virzīt uz priekšu. Es ceru, ka valsts, kas ir izteikušas bloķējošu nostāju padomē, vēl pārdomās savu rīcību. Mums kaut kas ir jādara lietas labā, citādāk tas viss paliks tikai tukši vārdi. Paldies, un tagad Forenzes kundze. Grazie, presi... Paldies, priekšsēdētāji. Es nožēloju, ka ir kolēģi, kas nesaskata problēmas, kas vienkārši burtiski duras acīs. Jāsaka, ka sievietes strādā par zemāku atalgojumu. Manā valstī tā tas ir vērojams un arī citās valstīs. Mēs te nerunājam par kvotām, lai glāb, glābtu sievietes. Mums vienkārši ir jārīkojas uh, godīgāk, nediskriminējot nevienu. Jāsaka, diemžēl daudz uzņēmumu valdēs sievietes joprojām tiek diskriminētas, viņas vienkārši netiek tur pieņemtas, un ne tikai uzņēmumos mēs to vērojam. Jāpadomā, kādas stratēģijas varētu izmantot, lai pret to cīnītos, lai radītu tādu pasauli, kur sievietes un vīrieši var uh, būt individi ar uh, identiskām tiesībām un identiskām iespējām. Paldies, un tagad uh, Renkes kungs uz vienu minūti. Kundze, paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi, dārgā komisārs kundze, dārgais Šmita kungs. Īstenībā visu to varētu atrisināt ļoti vienkārši. Mums ir kopīgs politisks mērķis, sieviešu vīriešu līdztiesība, tā tad līdztiesīga pārstāvniecība uzņēmuma padomēs. Jāsaka, ka ir arī konkrētas normas, par kurām runāja Rēgneres kundze, un visi būtu ieguvēji - vīrieši, sievietes, ekonomika, visa mūsu sabiedrība kopumā. Nu, politika dažreiz veidot ir tik vienkārši bet ir vairākas dalībvalsts, kas vēl joprojām šīs normas nav atzinušas, un visu priekšā ir Vācu bundestāks. Tādēļ lūdzu, dārgā Vācijas valdība, komisija ir ņēmusi vērā visas mūsu prasības, un ja mēs tagad nepiekrist šim priekšlikumam, tas būtu nevien aplāme, bet arī absurdi. Uh, Šveizīgs kundze, Vācu uh, ģimenes lietu ministre atbalsta šo priekšlikumu, Eiropas parlaments atbalsta šo priekšlikumu. Nu, lūdzu, dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai nākam nedēļ arī Vācija padomē šo priekšlikumu apstiprināt. Liels paldies! Paldies Raintkas kundzei un tagad pusotra minūte Džeims kundzei. Paldies! Es šodien uh, izmantošu savu uh, pieredzi. Es kādreiz biju arī eh, kotētā uzņēmumā, valdē, un es biju arī priekšsēdētāju šajā valdē, un jāsaka, ka Eiropas Savienības politika neņem vērā to, ka ļoti daudzos uzņēmumos uh, ir e, cilvēki tiek pieņemti darbā nevis savas kvalifikācijas dēļ, bet pēc pazīšanās pat lieli uh, cilvēku personāla uzņēmumu meklē cilvēks, viss notiek, ļoti daudz, kas notiek uz pazīšanās pamata. Un arī tādēļ sievietes nevar iegūt šādus augstus amatus, un uh, realitāte ir ļoti bēdīga. Mēs te nerunājam tikai par cilvēku kvalifikāciju, profesionalitāti. Nē, mums ir jādomā arī par uh, darbā pieņemšanas procesa caurskatāmību, par kvalitāti kvalitatīvu uh, darbu. Un jāsaka, ka dzimums ir pilnīgi vienaldzīgs šajā jomā. Ja mēs ieviesīsim kvotas, īstenībā uh, šī cīņa pret diskrimināciju kļūs tieši par diskrimināciju uzkurinošu elementu. Un ja ir šie 40%, uh, kvotu, es domāju, tas nav atbildīgi, un dalība valsts vai uzņēmumi, kas to neievēros, tiks sodīti. Nu, nedomāju, ka tā ir pareizā pieeja. Uh, Varbūt, ka vajadzētu vienkārši vērsties pret uh, šādiem sieviešu nīdēju uzņēmumiem Eiropā, un uh, tur ir jāvērš tātad problēma jāapkaro pašā tās saknē. Es nevaru atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, Džeimsas kundzei, un tagad Bonāno kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šajās diskusijās. Nu, nevajadzētu varbūt tādus salīdzinājumus šeit pārāk bieži izmantot. Eiropā ir vairākas metodes, ko var izmantot. Sieviešu ģenitālā kropļošana notiek uh, Islāma valstīs, tas notiek arī Eiropā reliģisku iemeslu dēļ. Uh, Jāsaka, ka tās ir eh, sievietes, kas no tā cieši. Mēs runājam par sievietēm sabiedrībā, bet šādu briesmīgu praksi mēs eh, neapkarojam. Nu, tas ir vienkārši briesmīgi, ka ar maziem bērniem kaut kas tāds tiek darīts. Ja vēlaties aizsargāt sievietes valdēs, jūs domājat tikai par naudu, bet ja sievietes tiek kropļotas, nu, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Es domāju, šī briesmīgā musulmaņu piekoptā prakse bērnu dzīve principā tiek izpostīta jau no pirmajām dzīves dienām. Paldies, paldies! Kolēģi Buonono kungs, vai atbildēsiet uz Bilbao Barandikas kundzes zilās kartītes jautājumu, lūdzu? Paldies! Es gribēju pateikt sēkojošo. Mēs esam vienmēr piedalījušies diskusijās eh, cieņpilnā veidā. Esiet lūdzu arī cieņpilns pret mums. Visās debatēs, kas tiek organizētas Eiropas parlamentā, bieži vien tiek runāts par diskrimināciju, līdztiesību, un ir arī, protams, daudz sievietes, kas cieši pasaulē bērni, sievietes daudzās valstīs. Jūs te runājāt par dzimumu orgānu kropļošanu. Varbūt, ka jūs nebijāt eh, debatēs, kad pat tiešām tas bija temats apspriešanai. Paldies! Dārgā kolēģis, saprotu jūsu atbildi, bet Jāsaka, ka tā nebija, nu, tas nebija īsti jautājums, ko es uzdevu Bāno kungam. Tas bija vienkārši, nu, tāds, ka, tāda faktu konstatācija. Paldies, tagad atbildēju vārds Bāno kungam. Paldies. Es esmu viens no tiem uh, deputātiem, kas visbiežāk piedalās uh, Eiropas parlamenta sēdēs. Jums nevajag man te pamācīt un kaut ko diktēt. Uh, Un otrkārt, es gribu pastāstīt, par ko, eh, ar ko sievietes pasaulē cīnās, kas notiek pasaulē. Jūs te runājat tikai par uzņēmumu padomēm, jūs domājat par varu, ne par to, kas notiek ar sievietēm ikdienā. Jūs esat tāda šika komuniste, tāda šampanieša komuniste. Nu, tas ir liekulīgi. Paldies, Bonano kungs. Es gribētu jums pateikt, ka šīs debates patiešām Eh, jau ir notikušas par šo jautājumu, jūs kā vienīgais tās nepiedalījāties. Nē, nē, nē, vairs nevarēs uzstāties. Šūicas kundze tagad uzstāsies. Bilbao Barandikas kundze jums netiek dots vārds. Šūicas kundze, lūdzu. Paldies! Ļoti žēl, ka Buonono kungs pārtrauca šīs debates, un īstenībā es labprātāk zālē redzētu vairāk vīriešu, jo tagad izstāsta, ka tikai sievietes par šo jautājumu runā pārsvarā. Mēs eh, cīnāmies, lai kāds eh, par mums parūpētos, bet jo vecāka kļūstu, jo vairāk aizstāvu kvotu sistēmu. Jāsaka, ka. Uh, sabiedrība nekļūs līdztiesīga, kamēr nebūs šīs kvotas vismaz 50-50 proporcijā vai pat vairāk. Protams, ir jādomā arī par dažādām procedūrām, par attiecīgām likumdošanas normām, un jāsaka, ka mēs jau kopš 2010. gada esam panākuši nozīmīgu progresu, kā minēja Šmita kungs. Gribēju pateikties arī Luksemburgas prezidentūrai par to, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Piemēram, mēs esam panākuši to, ka kvota tika pacelt no 11 uz 21%, bet, nu, diemžēl vēl nevaram ilgi atgulēties uz lauriem. Es domāju, ka ir pienācis pēdējais brīdis tagad beidzot iekļaut šo dzimumu līdztiesību. Uh, Uh, un lai uh, šie principi patiešām tiktu atspoguļot arī uzņēmumu valdēs dalību valstīm, ir jārēģē 7. decembrī pirmdienā. Mēs sagaidām, ka jūs uh, ietekmēsiet tās valstis, kas vēl bloķē nostāju un ka tās beidzot pieņems šo principu, jo ja ir nepieciešamā likumdošana, tad eh, nu, cilvēki arī maina savu attieksmi. Tādēļ es lūgtu, lai jūs pārliecinātu valstis padomē. Mēs savu darbu esam izdarījuši no savas puses, tagad bumba ir jūsu laukuma pusē. Ja mēs runājam par sievietēm, kas beidz universitātes, tātad 60% ir viņu skaits apmēram, un šeit ir milzīga, milzīgs tāds disbalans. Un ņemot vērā šo faktu, jāsaka, ka mēs nedrīkstam pieļaut, nu, identisku situāciju visās valstīs. Maltā ir ļoti zems sieviešu universitāšu beidzēju skaits. Paldies, un tagad viena minūte Hannibal kundzei. Mikro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Like Paldies. Es gribēju pateikties Luksemburgas prezidentūrai par visiem pūliņiem un ieguldīto darbu. Jāsaka, ka viņi šo jautājumu atkal ir iekļaujuši darba kārtībā, un īstenībā tam no tās nevajadzēja nekad pazust. Kā jau daudz runātāji izteicās, uzņēmumi, kuros valdē ir vairāk sieviešu nekā vīriešu, uh, savu darbu veic labāk, tās ir tātad veiksmīgākas nekā citas kompānijas. Bet, nu jā, pilnīga paritāte vēl nav panākta, mēs visu to labi apzināmies, un mēs esam kaut kur aizkavējušies, mēs arī neizmantojam milzīgo talantu potenciālu, kas ir sieviešu vidū. Lai gan jāsaka, ka sieviešu skaits uzņēmumu valdēs ir palielinājies, nu vēl ar to nav gana. Jāsaka, ka šis skaitlis pat ir kāpis eh, apvienotajā karalistē, jāsaka, ka 25% 40% sieviešu ir uh, uzņēmumu. Um, direktors, un jāsaka, ka konservatīvie, tātad apvienotās kalists valdība, ir arī šī bloķējušā minoritāte padomē. Bet šis uh, ziņojums piedāvā ievies direktīvu, bet mums ir jāiet tālāk, mums ir jāparunā, jāpadomā par to. Runātāji tiek pārtraukt, paldies Karnibols kundzei, tagad minūte Žitnānskas kundzei. Ďakujem veľmi pekne Dnes... Jā, paldies. Šodien vairs nav aktuāls jautājums eh, par to, vai tas ir labi, ka mums, eh, vai ka sievietes ir šajās svarīgajos amatos un ka tur ir pietiekama dažādība līdzīgi tas būtu jātiec arī uz etniskām atšķirībām un cilvēkiem ar invaliditāti ir uzņēmumi, kas varētu akceptēt kvotas, jo tas ir svarīgs temats, par kuru sabiedrībā jau ilgu laiku notiek diskusijas. Es nedomāju, ka tas būtu nepieciešams visās valstīs šādā veidā atbalstīt sievietes. Es domāju, ka ja kādā valstī to nevērs, nevēlas darīt, tad lai, lai tā arī paliek. Mums ir citi veidi, kā atbalstīt eh, sievietes, ģimenes. Mēs esam eh, sievietes līderi pārmaiņu eh, ziņā un varam panākt savu. Vikstroms kundze es neredzu zālē, Ajuto kundze tālāk. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi. piecu zvaigžņu partija ir pret kvotām. Mēs uzskatām, ka īstena līdzdalība uzņēmumos būtu jāpanāk balstoties uz spējām un kompetenci. Es domāju, ka mēs to varam panākt pašas, balstoties uz taisnīgumu principiem. Mēs nedomājam, ka tas ir pareizi šādi diktēt noteikumus, ka kāds no augšas nosaka, kādas kvotas ir nepieciešams uzņēmumos. Tomēr uzskatu, ka ir svarīgi arī norādīt, kā lēmumu pieņemšanas procedūra un likumdošanas procedūra ir likus mums vilties, līdzīgi kā tas bija maternitātes direktīva. Parlaments vienkārši eh, sēž rokas klēpī uh, salicis un uh, gaida, kad padomu rīkosies. Mums ir nepieciešams saulēcīgs uh, lēmums, kā tas bija maternitātes direktīvas uh, gadījumā, un tas pats nepieciešams arī šeit. Paldies! Kapels kundze tālāk. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji, ministra Šmita kungs. Nākamgad 30% jābūt sieviešu līdzdalības kvotai Tas nav, nav slikts eh, rādījums. 26,7% Eiropa, eh, Vācijā, Eiropā vidēji 18,6%. Vācija eh, ir to izlēmusi darīt. Eiropas Savienības līmenī nodarbinātības padomē nākamnedēļ par to tiks lēmts. Līdz 2020. gadam paredzēt līdz 40% palielināt kvotas. Uh, Tas, manuprāt, varētu būt problemātiski, jo tas īsti nav Eiropas Savienības kompetencē. Vismaz atsevišķām dalību valstīm subsiditātes princips tiktu ignorēts. Dzimuma daudzveidība pozitīvi ietekmē uzņēmumu veiktspēju. Vācijā uzņēmumi, kur ir lielāks sieviešu skaits uzņēmumu valdē, šie uzņēmumi uzrāda labākus rezultātus. Runātāji tiek pārtraukti. Paldies, Kapels kundze. Tālāk uz pusotru minūtu Šoidrovs kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Kolēģi. Manuprāt, tas, kas būtu eh, jādara Eiropas Savienībai šobrīd, ir jāpieņem lēmumu par drošību Tomēr jā, dzimumu līdztiesības jautājumi arī ir svarīgi. Un arī šādi jautājumi mums ir jārisina. Čehijas valdība šodien ir eh, pieņēmusi lēmumu pievienoties tām valstīm, kas pozitīvi skatās uz šo jautājumu. Un ir skaidri paziņojusi, ka viennozīmīgi atbalsta līdzsvarotu pārstāvniecību. Mēs vēlamies nodrošināt arī to, lai sievietes būtu labi pārstāvētas lielajos uzņēmumos. Čehijā seši šādu uzņēmumu būs šīs uh, šī tiesība aktu darbības jomā, bet mēs vēl neesam izsmēluši citas iespējas. Un man īsti nepatīk, ka mēs ķeramies klāt privātu uzņēmumiem. Vispirms, es domāju, mums būtu jāsāk ar valsts, ar publiskajiem uzņēmumiem, valdības un pašvaldību uzņēmumiem. Es domāju, ka dalību valstīm šādi jautājumi būtu jārisina pašam. Savukārt privātu uzņēmumiem būtu pašiem jāsaprot, ka tas viņu interesēs. Paldies tālāk Arenas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Luksemburgas prezidentūrai un Šmita kungam konkrēti par visiem tiem centieniem, ko esat izdarījuši, lai atkal no jauna šo līdzsvarības jautājumu pacelt uzdevuma augstumos. Tad, kad tika runāts par 21% sieviešu administratīvās vadības struktūrās Eiropā, man šķiet tas nav pietiekami. Begripas kundze jau teica, ka 21% ir vidējais rādītājs, un ir valstis, kas, piemēram, sasnieguši 30%, bet daudz tās citās valstīs savukārt, piemēram, 2,5% tikai. Un tāpēc, ja mēs strādājam pie likumdošanas procedūrām, kas būtu ar mērķi vērsties pret šāda veida eh, diskrimināciju, tad jāatzīst, ka kvota strādā pārsvar diskriminācija pastāv tajos gadījumos, kad nav attiecīgi juridisko aktu, un turklāt nav arī vēlmes no valsts puses nekādā veidā šo situāciju ietekmēt. Parlaments ir paveicis savu darbu, ko nu viss ir padomas rokās. Jūs nevēlaties juridiski saistošas nosacījumus, bet kādi tad ir tie argumenti no dalībvalstīm, kuras ir tās valsts, kas ir pret šāda kāda veida nosacījumiem, jo mēs to vēlamies zināt, tāpēc, ka vēlamies īstenot dialogu ar tām un rast kādu risinājumu. Runātāja tiek pārtraukta. Lielas paldies kolēģei. Tālāk uz vienu minūti Gerlings, kundz, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, mēs visi esam viensprāts, ka sieviešu pārstāvība vadības līmenī un valdes līmenī uzņēmumos nav pietiekama. Ir atšķirīga situācija dažādās dalību valstīs, eh, tomēr tā kopumā uzlabojas. Es uzskatu, ka labākais cilvēks, kurš spēj veikt eh, darbu, izdarīt, ir sieviete parasti. Bet tomēr uzskatu, ka ir arī pēc nopelniem jāpiešķir uh, amats, bet atbalstu arī subsiditātes principu. Un mani un uh, manas valdības iebildumi parasti eh, šim jautājumam balstās uz subsiditātes principu. Šādām jāpieņem dalību valstī. Eh, Padoms nostājā es neredzēju neko tādu, kas varat man iesēt. Eh, paldies, Luksemburg, par ceturto pāntu. Beidzot, kāds ir ieklausījies. Varbūt šeit ir iespējams panākt vienošanos drīzumā, lai jums veicas. Paldies, Gērlings kundzei! Tālāk uz pusotru minūti Kozlovska Rajevičs kundze. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Mēs jau vairāk kārt esam diskutējuši par šo direktīvu. Runājam par ieguvumiem no tās, jo daudz organizācijas un iestādes rūpējas par uh, vienlīdzību, vienlīdzīgu attieksmi. Vācija, Nīderlanda, apvienotā karaliste, Zviedrija bloķē šo um, direktīvu. Šī bloķēša minoritāte katra valsts ir ar, atsevišķ, ar atšķirīgiem viedokļiem. Um, Tad ir dažas no tām, eh, ir mēģinājuši atrast cits risinājums. Vācijā ir noteikts kvotas, tās, tās valstis, kas e, nevēlas šo direktīvu, tur, kur e, viņiem nav pieņemts e, uzņēmuma valdēs pieņemt darbā sievietes, un viņu rīcības iemesli ir atšķirīgi. Tās valsts, kas vēlas panākt direktīvas mērķus, ir vienā grupā, un citas ir otrā grupā. Varbūt ir jāmeklē alternatīvi veidi, kā uh, Eh, sasniegt eh, šīs direktīvas mērķis. Varbūt mēs varam panākt savu mērķi, lai sievietes izlaustos cauri šiem tā saucamajiem stikla griestiem un viņu talants neiet uz zudībā, viņas varētu pilnvērtīgi piedalīties uzņēmē darbībā. Paldies, Kozlovs Rēvičs kundze, tālāk uz vienu minūti Mūdī kundze. Paldies priekšsarētāji. Vēlos eh, pateikties arī Luksemburgas prezidentūrai. Ir pārsteidzoši redzēt, ka esam 2015. gadā tikuši tik tālu, ka mums ir tik eh, ļoti jācīnas par dzimumu līdzsvaru. Daudzi no klātesošajiem vēlos jums atgādināt, kā mēs varam panākt progresu eh, šajā direktīvā. Mums jārīkojas tūlīt pat. Bijām vīlušies par lēmumu pārskatīt maternitātes direktīvu, pārstrādāt to. Un mums ir nepieciešams, eh, protams, panākt progresu arī dzimumu līdzsvaru jautājumā. Šī direktīva nav tikai par direktoriem. Šeit ir runa par kultūras izmaiņām uzņēmumos Vairāk sieviešu augstākos amatos e, ļaus mums mainīt situāciju ne tikai konkrēt šajos amatos, bet visos uzņēmumu līmeņos. Tas ļaus nākotnē nodrošināt e, vienādas tiesības visiem. Paldies! Paldies Mūdī kundzei! Tālāk uz vienu minūti Tomašiča kundze. Jā, paldies! Sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvēts Eiropas uzņēmumu valdēs, kaut arī esam debatējuši par šo problēmu šeit parlamentā jau vairāk kārt. Visi esam viensprātis, ka vadošie amati uzņēmumos uz tiem ir jābūt vienādām izredzēm gan vīriešiem, gan sievietēm abiem dzimumiem jābūt ar vienlīdzīgām iespējām, jo abi dzimumi spēj eh, vienlīdz labi izpildīt visus uzdevumus un vadīt citus. Biznesa pasaulē sievietēm ir pelnīta loma, strādājot smagi, nevis saņemot to kā labdarību. Katra sieviete, kas ir nopelnījusi savu vietu uzņēmumu valdē, balstoties uz savām zināšanām un prasmēm, palīdz mums virzīt šo mērķi. Un tieši tas palīdzēs mums mainīt cilvēku domāšanu biznesa jomā Eiropā un pārtraukt jebkāda veida diskrimināciju, pozitīvu gan negatīvu. Paldies Tomašičs kundzei. Tālāk uz pusotru minūtu Petir kundze. Paldies priekšsēdētāji. 400 lielākajās Horvātijas uzņēmumos eh, sieviešu pastāvniecība valdēs ir 15% un mazliet lielāks ir procents uzraudzības padomēs. Liels progress gan nav sasniegts. Esam vienojušies, ka mums ir jānodrošina labāka piekļuve eh, vadošiem amatiem sievietēm. Tas gan neatrisina struktūrālās problēmas ar sieviešu pārstāvību atbildīgos amatos. Tomēr tas palīdzēs eh, uzlabot dzimumu līdzsvaru un tādēļ šis kvots ir nepieciešams. Neviens nesagaida, ka kāda amati ar kvotu palīdzību tiks piešķirt tikai tāpēc, ka sieviete ir e, sieviete. Skaidrs, ka jā, šis amats ir e, jāpiedāvā cilvēkam, kuram ir pietiekams, e, pras, pietiekams prasmes, un ir skaidrs, ka biznesa pasaule nevar būt tikai vīriešu pasaule. Mums ir jāta šī pasaule sievietēm, mums ir viss nepieciešamais un ja, mums ir jāuzstāj uz šo normu īstenošanu. Tomēr tas ir jādara tādā veidā, lai nepārkāptu subsidiaritāti un neierobežotu privātos uzņēmējus, eh, liekot darīt to, ko mēs nespējam publiskajā sektorā izdarīt. Paldies, Pētir kundze. Tālāk Štainruks kundze. Vienu minūtu. Kopš 2010. gada sieviešu kvota, eh, sieviešu pārstāvība uzņēmu valdēs Eiropā pieaug. Kaut arī eh, šis izmaiņas ir nelielas, tomēr tas ir pozitīvas. Uh, Komisija ierosina caurskatāmus procedūras attiecībā uz uzraudzības padomu locekļu iecelšanu, nodrošinot to, ka līdz 2020. Eh, gadam eh, sievietēm ir jāizņem, jāieņem 40% no šādu amatu skaita. Un, un cerējām, ka divus gadus jau, ka uh, padomē kaut kas izmainīsies, un brīvprātīgas šādas normas nestrādā, to mēs redzam. Tur, kur tas ir obligāti, tur tas arī strādā. Es arī nesaprotu, ka mana valsts Vācija ir notikusi, noteikusi saistošu kvotu, bet citas valstis ir pret šādu uh, Eh, šādas normas īstenošanu, kā sacīja man kolēģi Marija Rēnā, par to ir jādiskutē. Tam ir jābūt kā pamatam tālākam darbam visiem Eiropā. Paldies Steinruks kundzei. Tālāk uz pusotru minūtu Komadīnī Kakies kundze. On... Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu vīlusies eh, savu valstī Maltā attiecībā uz šo jautājumu priekšvēlēšana cīņā tika solīts, ka būs visvairāk sieviešu valdībā Maltā, bet eh, tas viss ir aizmirsts pēc vēlēšanām. Dzimuma līdztiesības politikas ir ļoti svarīga konkrētspējas uzlabošanai un labklājības nodrošināšanai sabiedrībā. Tomēr šobrīd tas tiek attiecināts tikai uz noteiktu komercstruktūru veidu un tikai uz direktoriem bez izpildu pilnvarām. Uh, Izskatās, ka dalību valstis padomē vienkārši nevēlas nodrošināt dzimumu līdztiesību. Dalību valstis neredz eh, nepieciešamību mainīt situāciju. Šobrīd vairs neviens nevar izmantot eh, aizbildinājumu, ka sievietes nav pietiekami eh, kompetentas. Pat ma Maltā dzimumu vienlīdzību ir redzama kaut vai ar to, ka vairāk sievietes ir ievēlēts Eiropas parlamentā nekā vīriešu no nu, Malnas. Diemžēl ir pierādījies, ka pasākumi, kas nav ar saistošu dabu, nav bijuši pietiekami efektīvi. Mums ir jānodrošina, ka šī, šīs saistības arī tiek uztverts nopietni un izpildīts. Paldies! Paldies, Komodini Kakjas kundzei, tālāk Jongērijus kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka Pasaules ekonomikas fórums ir teicis, ka 2095. gadā beidzot būs dzimuma līdztiesība. Nu jā, nu tad man ir jākļūst 135 gadus vecai, un godīgi sakot, es tik ilgi negribu gaidīt. Uh, Vācija un Francija ir labi sapratušas, ka uzņēmumu padomēs un arī e, komisāru kolēģijās ir jābūt lielākai daudzveidībai, un tas noved pie labākas likumdošanas. Diemžēl manā dzimtenē Nīderlandē tas vēl joprojām nav aptverts, un jāsaka, ka Nīderlandes uzņēmumi tādā veidā e, laiž garām vienkārši izcils talantus. Uh, un citreiz sievietēm vienkārši ir ļoti grūti, nu, pat jau izturēt darba interviju šādiem augstiem amatiem. Luksemburgas prezidentūra teica, ka vēlas uh, patiešām risināt šo blokādi padomē. Nu, tur ir jārīkojas nedaudz, uh, daudz, daudz ātrāk. Mēs gribam ātrus kompromisus un Nīderlandes uh, prezidentūras laikā mēs tiešām ceram kaut ko panākt šajā jomā. Paldies! Paldies Jongērijus kundzei un tagad pusotra minūte Zēnfeld kungam. Dziękuję, panie przewodniczący. Mēs paldies priekšsēdētāji. Šodien runājam par ļoti nopietnu tematu un arī visai delikātu tēmu. Pastāv zinām iemesli, kāpēc šodienas sabiedrība 21. gadsimtā pieprasa līdztiesību. Šobrīd tā vēl nav nodrošināta un ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, lai īpaši valsts iestādēs un valsts struktūrās sievietes tiktu atbilstīgi pārstāvētas, jo tās jau arī atspoguļo sabiedrības struktūras. Tomēr jāsaka, šai gadījumā mēs nerunājam par valsts sektoru. Lielākā problēma tomēr ir privātajā sektorā. Un kā saprotu, tad tas tā ir visur. Uh, Turklāt jāatcerās, ka tomēr šeit runājam par ekonomikas aktivitāti, par uzņēmēju darbību, un attiecīgi mēs taču pieļaujam arī zināmu brīvību un piedāvājam katram savas metodas, kā īstenot ekonomisko darbību. Turklāt tam visam pāri vēl piedevām ir arī tāda lieta kā dalība valstu autonomija, kas savukārt var paši savā veidā kārtot un organizēt savas juridiskās sistēmas. Tas ir saistīts ar sab... proporcionalitātes principu tiesību aktu sistēmā Eiropas Savienībā. Es, protams, saprotu, ka valdēs tas ir ļoti sarežģīti, tas ieviest izmaiņas parasti prasa laiku un tā tālāk. Bet faktiski pirmām kārtām mums jādomā domu gājiens un nevis tiesību akts. Es domāju, ka domu gājiens jāmēr un tad būs arī rezultāti. Paldies Seinfeld kungam. Tālāk Naiklas kundze. Dāmas un kungi, šodien atkal tiek runāts par to, vai nepieciešams kvotas vai nē. Teikšu skaidru un gaišu. Mums jau vairākas desmit gadus ir spēkā šī kvota, Jau ilgi ir šī vīriešu kvota. Tā tad ir pietiekami būt tikai vīrietim, lai iegūtu konkrētu darba vietu. Mēs domājam, vai mūsu kvalifikācija sievietēm pietiekami laba, vai mums ir pietiekami laba izglītība, bet jau gādu desmitiem ir šī vīriešu kvota. Tā tad 97,5% Maltā, Eiropā vidēji apmēram 80% ir šī kvota. Gribēju pateikt, kā skaidri. Mums, kā sievietēm, ir tiesības pieprasīt šos 40%, un tas nav nepiedienīgi kad beidzot būs, piedzi, ja mēs pieprasītu 50, 60, 70 procentu, nu tad varētu diskutēt, vai tas ir par daudz vai ne. Tagad mēs pieprasām tikai to, kas mums pienāks. Vīriešu kvota jau desmit gadus vairākas ir. Paldies Noihils kundzei, un tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Gribu teikt, ka varēšu dot vārdu visiem kolēģiem, lai gan ir viens arī par daudz pieteicis, un tagad Šulī kundze. Besedo predsedujoči. Enakost spolov, ki je ena izmed pomembnih načel sodobne demokratije. Paldies! Ja līdztiesība ir ļoti svarīgs modernās sabiedrības princips, arī e, sievietēm un vīriešiem līdztiesīgi ir jābūt pārstāvētiem gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē. Uh, Neskatoties uz sieviešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, tas ir nepieciešams arī ekonomiskajā plāksnē. Es eh, ļoti augstu vērtēju šo iniciatīvu. Ir labi, ka ir pieņemta kopīga pozīcija eh, par 40% kvotu 2005. gadā. Jāsaka, ka Eh, sievietes ir maz pārstāvētas uzņēmumu padomēs, un daudzi, daudzi pētījumi pierāda, ka tādas dzimumu ziņā līdzsvarotākas eh, uzņēmumu padomes panāk labākus rezultātus, jo tad tiek ņemti vērā gan sieviešu, gan vīriešu. Um, vīriešu interesējuši jautājumu. Paldies, dārgā kolēģe, un tagad Marijas kungs. Paldies, priekšādātāji. Kopš 2012. gada ir, mūsu priekšā ir jau šis direktīvas priekšlikums, kur mēs runājam par to, ka nu, tiktu noteiktas kvotas tādiem, piemēram, amatiem bez izpildvarām vadošajās struktūrās, eh, lai sievietes varētu ieņemt svarīgus amatus uzņēmumos, kas tiek kvotēti biržās. Bet kopš uh, div, šī priekšlikuma nākšanas gaismā, jāsaka, nav bijis progress no padomas puses. Nu, tagad cerams, oktobrī kaut kas virdīsies, virzīsies uz priekšu. Nu, ja mēs runājam par biežāk kotētiem uzņēmumiem, salīdzinām ar 2012. gadu, tas bija 15% e, apmēram 2011. E, gadā, šobrīd tas ir 21%. Bet jāsaka, ir daudz tāds dalību valsts, kur ir ļoti zems šis e, procentuālais sieviešu īpatsvars administratīvās struktūrās. Izņēmumi varbūt ir vienīgi ir Francija un vēl pāris dalību valsts. Jāsaka, tā, da, visos sektoros ir tā, ka šīs darba vietas vairāk ieņem vīrieši un nevis sievietes. Un tas attiec ne tikai uz biežāk kotētiem uzņēmiem. Paldies, nākamais runātājs. Jakovčič kungs, lūdzu. Priekšādātāji. Esam uz pareizā ceļa un tomēr mērķis, jāsaka, vēl ir ļoti tālu. Kad biju jaunāks, man šķita visai pārsteidzoši tas fakts, ka mums ir vajadzīgas kvotas šāda veida pasākumiem, bet tagad, kad esmu 25 gadus darbojies politikā, esmu pārliecināts, ka tas ir vienīgais ceļš, kā panākt dzimumu līdztiesību. Mums gal galā pašiem sev jāuzdod jautājums. Pēc kā izskatītos šis parlaments, ja mums nebūtu kvotas? Un turklāt tas, protams, attiecas arī uz reģionālām un vietējām pašvaldībām. Tur situācija arī būtu pavisam citāda. Es biju visai pārsteigts, ka tika runāts arī par vīriešu kvotām. Bet, nu, diskusijās mums tomēr jābūt ļoti atklātiem un godīgiem. Šāda veida apgalvojumi un izteikumi, manuprāt, vienkārši nav konstruktīvi. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādētājs! Nākamais runātājs Esriģis kungs. Priekšādātā paldies. 40% sieviešu kvota kā saistošs noteikums visā Eiropas Savienībā, lūk, ko ierosina komisija. Šāda veida apjomīga intervence eh, brīvā tirgus ekonomikā, jebkurā dalība valstī, ir tikai kaitējoša. Jo bez brīv, tirgus un brīvas eh, uzņēmē darbības nebūs arī brīvu cilvēku. Ko tad mēs šeit redzam? Tā mums ir vajadzīgs iespēju vienlīdzība, nevis rezultātu vienlīdzība. Es domāju, tas ir galvenais, kas jāatceras. Un ārkārtīgi svarīgi atcerēties to politiķiem, un es, protams, saprotu, ka viss šīs varas iestādes grib tikai labu, bet nedrīkst iesaistīties šādos pasākumos un ierobežot brīvību uzņēmē darbībā tā vietā, lai sasniegtu kaut kādus mērķus, lai arī tie ir visai slavējami mērķi. Nē, galvenais ir iespēju vienlīdzība. Tas ir pats galvenais patiešām brīvā sabiedrībā. Paldies! Vielen dank! Liels paldies Etriģ kungam! Tālāk Polčaka kungs. pane predsedo. Liels paldies! Liels paldies, ka devāt man vārdu priekšsēdētāji. Iejaukšanās brīvā tirgus darbībā, hm, ļaujiet man padomāt par to. Es domāju, ka Dievs liktenis vai kā nu jūs to to arī nesauktu, tomēr lemj par to, ka struktūra īpatsvars, piemēram, ir sabiedrībā. Ja 51% sieviešu, 49% vīriešu, tas ir tāds dabiski radies līdzsvars sabiedrībā. Es jau neesmu pret 40% pārstāvības īpatsvaru um, uzņēmumu valdēs, bet es domāju, ka tikko mēs atsakāmies no kaut kādiem dabiki, dabiskiem mērķiem, un šeit ir um, 10% starpība, tad, manuprāt, šeit tas ir visai nedabīgi. Un es domāju, ka brīvam dirgumu šeit nav tomēr eh, galvenais, eh, galvenā loma spēlējiem, bet varbūt tad sakārtosim vispirms pašu savu māju. Kas tad notiek komisijā? Parādiet man valsts struktūrā kaut vienu vietu, vienu struktūru, kur būtu šāds dabiskajam līdzsvaram piemērojams īpatsvaru sad, sadalījums starp sievietēm vīriešiem. Un tad tikai liksim privātu uzņēmumiem darboties līdzīgi. Paldies Polčaka kungam un noslēgumā Vikstrēms kundze.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 tā, tādās vietās, kuras dominē vīrieši. Un es nezinu, vai ar uh, direktīvas palīdzību varēs patiešām panākt pilnīgi dzimumu līdztiesību. Es esmu liberāla politiķa un uzskatu, ka uzņēmumiem pašiem ir jādomā, ko pieņemt darbā. Mēs runājam arī par īpašumtiesībām un šīs īpašumtiesības tās patiešām joprojām ir ļoti aktuāls. Es uzskatu, ka mēs esam nosprauduši atgārnus mērķus ir jābūt eh, arī eh, tādai pašam bērnu kopšanas atvaļinājumam, ir jābūt eh, labām iespējām, tātad jābūt pietiekami daudz bērndārziem, lai gan sievietes, gan vīrieši varētu arī ģimenes dzīvē veltīt pietiekami daudz laika, bet daudzas sievietes vienkārši atsakās no profesionālas karjeras, jo viņas nevar, nu, savienot darbu ar ģimeni. Nu, mēs nevaram pieļaut to, ka mums ir tik ļoti augstu izglītotas mājasaimnieces. Paldies! Paldies, Vikstrēms kundzei! Es jau teicu, ka varēšu dot vārdu visiem brīvā mikrofona procedūras laikā, bet tagad, diemžēl, nevarēšu to darīt. Es jums atvainojos, jo esam iekavējušies. Tādēļ esam beiguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad Šmīta kungs lūdzu padoms vārdā. Priekšādātāji, godātie deputāti un deputātas, nu jau gandrīz 60 gadus kopš Romas līgumā tiek runāts par to toreiz. Eh, to līgumu sarakstīja vīrieši, kas nu īpaši vēl nebija toreiz izglītoti līdztiesības jomās, bet viņi jau toreiz paredzēja to, ka ir jābūt, piemēram, vienlīdzīgām algām vīriešiem un sievietēm. Tas bija pārsteidzoši, jo tajā laikā algu starpības starp vīriešiem un sievietēm vīriešiem bija vienkārši milzīga. bet joprojām šodien mums nākas atkal un atkal konstatēt, 60 gadus pēc tam, kad Romas līgums tika parakstīts, ka joprojām pastāv atšķirības algās vīriešiem un sievietēm par līdzvērtīgu darbu. Nu, bet tad iedomājieties, kas vispār būtu noticis šāda veida noteikums nebūtu ticis iekļauts Romas līgumā. Nu, jāsaka, man šķiet, ka tad mēs nebūtu pat tur, kur esam šodien pat ja pašreizējā situācija tomēr vēl nav apmierinoša. Un tāpēc es domāju, ka tas, kas tiek ierosināts šai tiesību aktā, varbūt nav gluži tas, ko mēs vēlētos panākt, mēs, jo, jo mēs vēlamies, protams, panākt pilnīgu līdztiesību, pilnīgu praktisku vienlīdzību, un lai mums nebūtu kaut kāds tāds debats, ka, lūk, vajadzētu kaut kādu papildus motivāciju dot sievietēm, nē, mēs vienkārši gribētu, lai tas viss tiktu uzskatīts par pilnīgi normālu parādību sabiedrībā, 50%, hm, 50% sieviešu, vīriešu visās šajās struktūrās, bet realitāte ir citādāka, un tāpēc Es domāju, ka šobrīd ir vajadzīgs mums tāds likumdošanas instruments, kas neliek, kas ļautu mums virzīties uz priekšu ātrāk, tā lai mums nav jāstāv un jādīdās nepacietīgi, kamēr šis mērķis netiek un netiek un netiek sasniegts. Un es, mēs nedrīkstam būt pārāk pacietīgi, tiešām ne. Un tāpēc eh, padomas nostāja, protams, nebūtu pašos pamatos nav tik ļoti atšķirīga no tās nostājas, ko dzirdēju izklāstām šeit Jā, tepat tāpat tur ir dažādi viedokļi. Viens saka, lūk, e, šis procents nav atbilstīgs, varbūt šim instrumentam nevajadzētu būt obligātara. Tad, protams, jā, lūk, uzņēmē darbības brīvība, kas paša var izdarīt savu izvēlu un tā tālāk. Jā, viedokļu atšķirības padomē ir tieši tāds pašas kā šeit jūsu starpā. Un es dzirdēju gandrīz visus viedokļus e, šeit jūsu teiktajā bet, nu, mēs kā Luksemburgas prezidentūra nevaram garantēt, ka mēs kaut ko varēsim panākt, bet mēs tiešām ceram, ka kaut ko mums izdosies panākt, un ir vajadzīgs kvalificētais balsu vairākums, lai šo tiesību aktu pieņemtu. Mēs strādāsim pie tā, lai nodrošinātu šādu vairākumu. To gan varu jums garantēt. Paldies! Vielen Dank, Herr. Paldies Šmita kungam. Nu jā, nevar sievietēm sasolīt par daudz, un tagad uh,